Piemēram, jautājumu kā Lībija. Šeit ir obligāti vajadzīga Eiropas Savienības ļoti stingra un kopīga politika. Priekšsēdētājs, paldies par jūsu teikto, un mēs varam pabeigt tagad diskusiju. Un nākamais jautājums ir Votsona kunga ziņojums Eh, konsekventa politika attiecībā uz režīmiem, pret kuriem Eiropas Savienība piemēro ierobežojušus pasākumus. Lūdzu, Vatsonkungs. Thank you, Mr. President. Lielas paldies, priekšādātāji. Priekšādātāji gribu teikt pal lielu paldies saviem mēnu referentiem, kas palīdzēja strādāt pie šī. Pie šīs rekomendācijas te varbūt ir rakstīts mans vārds, bet katrā ziņā tas bija kopīgi centienu darba auglis. Priekšādā tā viens no svarīgākajiem mūsu ārpolitikas instrumentiem uh, ir sankciju instruments, restriktīvo pasākumu instruments. Un šajā ziņojumā runājam par mūsu pašreizējām politikām attiecībā uz sankcijām, tā lai tās būtu uh, saskaņots. Turklāt tiek iekļaut rekomendācija visārējos restriktīvos pasākumus saskaņot ar atbilstīgu pieju, ekvivalentu pieju eh, pret darbībām, ko veic autoritāri eh, vadoņi tad, kad viņi ierodas Eiropas Savienībā. Nedrīkstam viņiem ļaut rīkoties nesaudīt arī mūsu robežu ietvaros. Citādi mēs apdraudam, eh, riskējam apdraudēt mūsu ārlietu politiku. Nedrīkstam viņus pasargāt, nedrīkstam arī aizsargāt viņus diezgan šaubīgos veidos iegūt iegūtos īpašumus. Mēs, ja mēs to darām, tad, piedā, tad motivējam viņus turpināt patvaļīgi rīkoties, turpināt nodarboties ar korupciju un savu iedzīvotāju eksploatēšanu. Galvenais šī ziņojuma fokus ir uz to, ka vēlamies veidot konsekventu pieeju attiecībā uz autoritāriem vadoņiem, kas būtu atbilstīgi mūsu vērtībām un vīzijai. Mēs ierosinam mūsu politikas atsvaidzināt, padarīt tās samērīgākas, proporcionālākas, mērķiecīgākas un humānākas, izmantojot jaunos Lisabons līguma piedāvātos instrumentus, lai radītu multi-instrumentu stratēģiju, kas būtu saskaņot un efektīva. Ar šī ziņojuma palīdzību vēlamies aizliegt finanšu Eh, šiem vadoņiem turēt finansiāls un cita veida īpašums mūsu teritorijas ietvaros, un turklāt nedrīkstam arī viņiem piedot eh, dot ceļošanas iespējas. Mums jālūdz dalību valsts savukārt vēsties ar kriminālu vajāšanu pret tiem, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā un kas tādējādi cenš izvairīties no sankciju politikas. Paldies, saka priekšsādātājs. Lielas paldies! Tagad mums ir brīvais mikrofons, divi deputāti ir pieteikušies un. Pirmkārt, lūdzu, Kronberga kungs, ā, Kronbergas kundze. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es šo ziņojumu uzskatu par ļoti savlaicīgu, tīpaši ņemot vērā sankcijas un restriktīvos pasākums, kas tika pieņemti pret Irānu. Eiropas parlamentam vajadzētu turpināt uzstāt uz to, ka jābūt augst līmeņu debatēm par restriktīviem pasākumiem. Uh, un par to, cik efektīvai neefektāji šādi pasākumi ir, lai sasniegtu Eiropas Savienības pamatmērķus starptautiskās stabilitātes, mieru un demokrātijas jomā. Pirmām kārtām ziņojumā ieteikts, lai padomu izstrādātu skaidrus kritērijus gadījumiem, kad tiek piemērot restriktīvu pasākumu un attiecīgus mērķus šādu pasākumu piemērošanai. Es domāju, ka Irānas embargo gadījumā tas ir tieši tas jautājums. Mums ir vajadzīgi šādi kritēriji. Otram kārtām. Uh, ziņojumā skaidri un gaiši pateikts, ka sankcijas nedrīkst kaitēt iedzīvotājiem. Arī tas ir ārkārtīgi svarīgi Irānas gadījumā. Uh, Un pēdējais, ko gribēju teikt, mums taču nav vajadzīgs, lai cieši iedzīvotāji un ir, Irāns iedzīvotāji uzskata Eiropas Savienību par savu vienaidnieku. Visbeidzot, gribu norādīt uz to faktu, ka saskaņotu politika Eiropas Savienības teritorijā arī ir pilnīgi nepieciešamība. Šodien pat dzirdēju no nu, kāda lekcija lasītāja no delegācijas uz Irānu, un viņa de, viņš saņem 900 eiro, ka, eh, kas tiek iesaldēta viņu, eh, viņu bankas kontā Austrijā, bet savukārt Es dzirdēju, ka Maltā savukārt eh, tiek šobrīd investēti miljoniem Irānas, eh, irāniešiem piedarošu eiro. Tālāk Ferēras kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Kad runājam par sankcijām, tad atcerēsimies, ka tas ir vienpusējs, pas, viens, vienpusējs pasākums. un līdz ar šādu pasākumu piemērošanu tiek apdraudēts iespējas īstenot dialogu un sadarbību. Un to, protams, vienmēr īsteno spēcīgākā puse šāda saruna veikšanas ietvaros. Nereti šāda veida sankcijas iet pret, iet pret jebkuriem saprātīgiem eh, mērķiem. Tajā brīdī, kad tiek piemērotas sankcijas, tās ierobežo konkrētās valsts spēju tirgoties, uh, E, un līdz ar to veicināt savu laks, labklājību, tādējādi ekonomiski sāsinot situāciju valstī, pret kur sankcijas tiek vērstas. Es uzskatu, ka e, būtu nepareizi izmantot Eiropas Savienības sankcijas kā svīru politiskā un demokrātiskā jomā attiecībā uz jebkuru valsti, lai par ko mēs arī nerunātu. Valstīm ir jābūt spējīgām pašām vadīt savu darbību un rīkoties suverēni. Uh, pamatojoties uz savu tautas vēlētu pārstāvu lēmumiem, un es nedomāju, ka sankciju piemērošana kalpo kādam labam mērķim. Diemžēl šāda vīzija ziņojumā atspoguļot netiek. Paldies par jūsu ielīgu, ieguldījumu, Kukankungs tālāk. Priekšsēdētāj kungs, esmu ļoti gandrīts eh, ar to, ka jūs esat šajā amatā. par ierobežojušiem pasākumiem, īstenībā jārunā par to, ka runājot par Irānu vai Sīriju un par koordinētiem uh, pasākumiem ir tas, ka visām dalību valstīm, lai panāktu efektivitāti, jāīsteno vienota politika un vienotas sankcijas pret šādiem režīmiem. Režīmiem ierobežojušie pasākumi ir jāizmanto uzmanīgi, un tad tiem būs nozīmīga loma. Ir ļoti svarīgi izmantot šādus pasākumus tā, lai pilsoniskā sabiedrības attīstība netiktu kavēta un ne, lai mēs nekaitētu uh, civiliem iedzīvotājiem. Uh, runājot par iesaldētiem naudas līdzekļiem un par dažādām sankcijām, ir ļoti svarīgi, lai pilsoniskā sabiedrība turpinātu attīstīties, un attiecīgi visas mūsu pūliņi ir jāvirza tieši šajā virzienā. Un tagad lūdzu Minka Lašeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos jūs sirsnīgi sveikt šajā amatā. Manuprāt, jūs pirmo reizi vadat sanāksmi. Ļoti labi jūs to darat. Vēlos teikt to pašu, ko citi runātāji. attiecībā uz konsekventu politiku pret šādiem režīmiem ir ļoti pareizi ka mūsu ārlietu politika ir absolūti konsekventa arī rīcībā pret šādiem režīmiem. Jo mērķis, protams, ir panākt to, lai cilvēki nevarētu uh, negodīgi iegūtos līdzekļus, lai līdzekļus tiek izmantoti um, uh, netaisnīgos mērķos, lai šie līdzekļi nebūtu izmantoti Eiropas Savienībā, piemēram, kādā veidā noglabāt Eiropas kontos. Tātad mums ir jābūt uzmanīgiem. Tātad ir absolūti svarīgi, lai mums ir vienoti kritēriji attiecībā pret visiem, kā piemēru varam izmantot Irānu, jo tur jau ir noteikumi. Lielas paldies visiem, tātad visi. Uh, brīvā mikrofonā deputāti ir izteikušies, un tagad lūdzu augstā pārstāve Eštons kundze. Much, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jā, šis tiešām ir bijis eh, vakars, kurā mēs dzirdam tik ārkārtīgi daudz apsveikumu gan jums, gan arī man, tātad tie, kas eh, mēs ieņemam šeit vadošos krēslus. Un es vēlētos apsveikt arī Vatsonu kungu, kurš ir iecelts par partijas priekšsēdētāju. Es, eh, jūs apsveic ar to. Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, un es tiešām, Vacona kungs, esmu pateicīgi jums par padarīto darbu. Un tomēr savos ievadvārdos jūs pateicāties arī ēnu referentiem, jo darbā dalību ir snieguši daudzi. Runājot par uh, režīmiem, pret kuriem Eiropas Savienība piemēro ierobežojusi pasākumu, šiem ierobežojumu pasākumiem šobrīd ir izstrādātas vadlīnijas. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu šāda politika, un 23. janvārī ārlietu padome runāja par šiem jautājumiem. Sankcija nolūks ir pievērst konkrētās valsts uzmanību no konkrētiem pārkāpumiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ātri atbildēt uz, uz, uz politiskām problēmām un uz politisku attīstību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jebkura, jeb, lai jebkura pieņemtie mēri pēc iespējas mazāk ietekmētu pilsonisko savieni, sabiedrību. Kā jūs teicāt, kā jūs esat uzsvērs savā ziņojumā, sankcijām ir jābūt svarīgām, un tomēr Jebkurai sankcijai ir jābūt vērstai uz konkrētā režīma apkarošanu. Vienota instrumentu un noteikumu interpretācija ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs vēlamies šos instruments izmantot efektīvi. Un tas, protams, ciešā mērā ir saistīts ar tādu pašu sankciju vai mēru piemērošanu trešajām valstīm. Mēs vēlamies, lai šīs sankcijas tiktu izprastas. Mums ir aktīvi jāiesaistās šo sankciju popularizēšanā un izskaidrošanā. Izskaidrošanā iesaistītajām pusēm. Nekad jau nav tā, ka šīs sankcijas tiek piemērotas ar plašu vērienu. Tas ir specifisks instruments. Piemērs Irāna. Sankciju pret Irānu nolūks ir piespiest Irānu izpildīt viņu parakstītās starptautiskās vienošanās, piemēram, ieroču neizplatīšanas līgumu un kodolieroču neizplatīšanas līgumu. Un ja Irāna apgalvo, ka viņu kodola programma ir domāta tikai miermīlīgiem mērķiem, tad viņiem tas ir arī jāpierāda. Ja konkrēti režīmi vai valsts nevar izpildīt savas starptautiskās apņemšanās, uh, tad, eh, kā mēs piemēram redzējām Sīrijā, Sīrija nespēja šobrīd atbalstīt sabiedrību, un Sīrijas varas iestādes piemēro vardarbību pret savu sabiedrību. Mums ir jārīkojās, un tādējādi mēs izpildam mūsu starptautiskos nolīgumus. Un tomēr nolūks ir piespiešies valsts izmainīt savu attieksmi pret sabiedrību. To ir svarīgi izprast gan Eiropā, to ir svarīgi izprast arī valstī, pret kuru tiek piemērot sankcija, un ir svarīgi to izprast arī šīs valsts iedzīvotājiem. Mēs iestājāmies par pamatbrīvībām, par tiesiskumu, un mēs vēlamies, lai sankcijas kļūtu par savu veidu zālēm vērtību īstenošanā. Es uzskaitīju visus šos pasākumus, tāpēc, lai paskaidrotu ne tikai mūsu īstenoto politiku, bet arī atsaucoties uz releks darba grupas dokumentu, kurā šīs sankcijas tiek uzskaitītas. Un eh, šo dokumentu janvārī akceptēja arī PCA komiteja. Un eh, šajās, šajā dokumentā patiesībā parādās tie paši punkti, kuri jūsu godātais Vatsonkungs ziņojumā. Jau ša, savos ievadvārdos jūs runājat par to, cik svarīgi ir aizsargāt, cik svarīgi ir neaizsargāt konkrētu līderu, konkrētu vadītāju aktīvas Eiropas Savienībā. Tas attiecās uz Lībijas, Sīrijas un citu apspiedošu režīmu vadītāju aktīvu aizsardzību Eiropas Savienībā. Uh, Šie aktīvi, kur šobrīd eh, ir iesaldēti Eiropas Savienībā, tos nevar vienkārši atkal palaist brīvā apgrozībā. Tam ir jābūt konkrētai procedūrai. Es vēlētos atgādināt godātajiem deputātiem, ka mēs strādājam ar valstīm, ar kurām mēs strādājam, un Eiropas Savienība kopā ar Pasaules banku vēlas organizēt Tunisijā pasaules ekspertu darba grupu, lai runāt par to, kā aktīvus, kas ir piederējuši vardarbīgiem līderiem, nodot atpakaļ tautai. Tātad vēlreiz sankcijas ir visaptverošas, sankcijām ir jābūt jēgpilnām, un tām ir jābūt vērstām uz to, lai tās efektīvi apkarotu līderu neadekvātu rīcību un eh, lai tās nesa, nesatricinātu cilvēku ticību mūsu spējai viņiem palīdzēt. Mums ir jābūt iespējai ļoti ātri atbildēt uz eh, situāciju, piemēram, ar iesaldētiem aktīviem, lai tos adekvāti atdot atpakaļ sabiedrībai. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tuvākajos mēnešos mēs redzēsim ātru rīcību. Paldies! Paldies, augstā pārstāve! Tiešām paldies jums par šo pēdējo komentāru un arī Paldies, ka jūs uzmanīgi uzklausījāt kolēģi teikto. Bija ļoti patīkami redzēt jūsu attieksmi. Un tiešām novērtēju arī to, ka jūs varējat tik ilgi izturēt. Jo jūs jau pamanījāt, ka jau piecas stundas mēs diskutējam kopā ar jums par daudziem svarīgiem jautājumiem, un jūs varējat turpināt uzklausīt un tad turpināt strādāt, tiešām novērtēja jūsu darbu un jūsu izturību. Cienījamie, tagad mēs varam pat pabeigt šo diskusiju. Nākamais jautājums, kas šovakar vēl ir jāizskata, ir Fisas kunga um, darbs, un mēs runāsim par Eiropas